Good morning, all the colleagues. Welcome to the... Labrīt visiem kolēģiem! Sveicu jūs Regija komitejas sēdē. Gribu sveikt Korīnu Kretū kundzi, eh, komisāra amata kandidāta reģionālās politikas jautājumos, sveicu arī Māku Rebrun reģionu komitejas priekšsēdētāju, kā arī kolēģis no Eiropas komisijas un Eiropadomas. Šī sēde tiek pārraidīta internetā, lai eh, tās gaitai varētu sakot pilsoņi eh, arī ārpus šīm telpām. Tagad un arī vēlāk eh, šīs sēdes ieraksts būs pieejams Eiropas parlamenta mājaslapā komisāru apstiprināšanas vadlīnijas ir atrunātas eh, kārtības reglaments 16. pantā, un tur ir teikts, ka parlaments novērtē komisāru amatu kandidātus, balstoties uz viņu vispārējo kompetenci, eh, neatkarību un Eiropas ideju atbalstu izvērtē viņu zināšanas attiecīgajā kompetenci jomā un komunikācijas prasmes. Uh, Komisāra amata kandidāte ir atbildējusi jau uz iepriekš sagatavotiem jautājumiem. Viņas rakstiskās atbildes ir izdalītas komitejas deputātiem visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Gribu paskaidrot, kāda būs uzklausīšanas struktūra šodien. Vispirms komisāra amata kandidāte tiek aicināta izteikt eh, sākuma uzrunu līdz 15 minūtēm. Pēc tām būs laiks 45 jautājumu uzdošanai no komitejas deputātu puses, uz uh, kuriem komisāra amats kandidāta atbildēs pēc ping-pong principa. Jautājums atbilde, jautājums atbilde. Mēs sāksim vispirms ar jautājumiem uh, no septiņu politisko grupu līderu puses. Uh, katrs no šiem raundiem 5 minūtes. Tātad viena minūte jautājums, divas minūtes atbilde, pusminūte papildus jautājums, pārējais laiks atbildēji. Tālāk 38 jautājumi, 3 minūtes katram 1 minūte jautājumam, 2 minūtes atbildēji. Pēc tam es došu vārdu Lebrunu kungam, reģionu komitejas priekšsēdētājam, īsai uzrunai. Noslēgumā Korina Kretsu kundze, reģionālās politikas komisāra amat kandidātei, būs 5 minūtes noslēguma uzrunai. Uzstāšanās laiks ir sadalīts pēc dehont metodas, un uzstāša, jautājumu uzdošanas secību nolēma politiskās grupu vadītājs. Šie jautājumi nav grupēti pēc tematiem. Vēlos pasvītrot, ka ir ļoti svarīgi, lai visi runātā ievērotu atvēlēto laiku jautājumu uzdošanai un atbilžu sniegšanai, jo pretējā gadījumā daži kolēģi nevarēs izteikties. Tāpat kā plenārsēdē jūsu priekšā būs chronometrs, Tulkojums ir pieejams 22 oficiālās Eiropas Savienības valodās, līdz ar to visi runātāji var izmantot savu dzimto valodu, bet lūdzu nerunājiet pārāk ātri. Pēc eh, šīs, šī ievada es ceru, ka procedūra ir skaidra un saprotama, un es atklāju debates. Vēlos dot vārdu komisāru amatu kandidātei neilgāk kā 15 minūtes. Pēc tam sekos jautājumu un atbilžu laiks. Lūdzu,